el señor presidente. Se abre la sesión. Dāmas un kungi, sobre coordinación de sistemas de seguridad social. Dāmas un kungi, sāksim darbu. Šodien pirmais darba kārtības punkts ir Kabrinoha ziņojums par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu. Kabrinoha kungs, došu jums vārdu četras minūtes, lūdzu